Jos Janis. Kolēģi un kolēģi. Godātie kolēģi, kolēģis. Es atklāju priekš pēcpusdienas sanāksmi. Šodien no rīta mums bija ļoti tāda ļoti interesanta sanāksme. Nākamais darba kārtības punkts ir desmitais virzību uz Eiropas enerģētikas savienību. Asīza kungs, vai jums ir ko teikt vēl? Nē, tad sāksim balsošanu. Pirmais kompromiss, kas par pret atturas pieņemts. Nākamais septītais grozījums, kas par pret atturas, pārbaudīsim elektroniskā balsošanā. Beidzam balsot. Pieņemts. Vēlreiz. Mums jābalso vēlreiz par septīto grozījumu. Sākam balsot.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 30 par, 25 pret pieņemts. Astotais grozījums, kas par? Pret, atturas pieņemts. Kompro Otrais kompromiss, kas par? Pret, atturas pieņemts. 14. 15. kas par? Pret, atturas noraidīts. 16. par, atpret, atturas, noraidīts. 17. par, pret, atturas, pārbaudīsim elektroniski. Es sind immer noch zu viele Leute da joprojām ir pārāk daudz balsošanas, balsojumu. Viena tautas partija par daudz, zaļie un vēl divas politiskās grupas. Viena zaļā joprojām par daudz, viens zaļais. What is wrong? Kas ir noticis? Kas, ne, kas nefunkcionē? Alde, vai viens ir par daudz, vai viss ir kārtībā jūsu galā? Chairman, what comes to Alde? We are... Runājot par Aldi, mēs esam seši, bet mūsu būtu jābūt, mūsu skaitam astoņi, tā ka par daudz nevarētu būt. Debatable.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 Sākam balsot. Beidzam balsot. 29 pār 28 pret pieņemts. 18. grozījums par pret atturas Elektronisks balsojums par 18. lūdzu. Beidzam balsot. 31 balss par, 22 pret pieņemts, 19 par. Pret atturas pieņemts. Trešais kompromiss par. Pret atturas pieņemts.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 atturas pieņemts. Pārbaudīsim. Beidzam balsot. 30. 30 divas balsis par, no zaļajiem bija par daudz balsotāju, pieņemts. 49. par, pret atturas pieņemts, 50. par, pret atturas pieņemts, elektronisks balsojums par dokumentu kopumā, par atzinumu projektu ar grozījumiem. Die Abstimmung ist geschlossen. Beidzam balsot. Pieņemts ar 51 balsi par, 10 pret, 1 atturējās. Pozitīvs balsojums sveicu referentu. Nākamais Tenoka ziņojums. Kolēģi, vai jūs vēlties ko teikt? Nē. Sāksim balsošanu. Pirmais grozījums par pret atturas noraidīts. Pirmais kompromiss par pret atturas pieņemts. 12. grozījums par pret atturas noraidīts. 13. par pret atturas noraidīts. Das da unten runter. Ja, das. Otrais kompromiss par pret atturas pieņemts. 18. par pret atturas noraidīts. 14. par pret atturas noraidīts.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 pret, pieņemts. 32. par, pret, atturas noraidīts. 33. par, pret, atturas noraidīts. 5. kompromiss par, pret, atturas pieņemts. 40. grozījums par, pret, atturas pieņemts.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 atturas noraidīts. 56. par. 55. jāpārbauda. Varbūt es pārāk ātri gāju uz priekšu un beidzam balsot. Noraidīts 26 balsis par, 40 pret. 26, 56 kas par, pret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 95. grozījums par pret atturas noraidīts. 96. par pret atturas noraidīts. 97. par pret šķiet noraidīts. 98. kas par pret atturas noraidīts.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 9, 29 pār 35 pret noraidīts. 102. 107. kas par pret atturas pieņemts. 109. par pret atturas noraidīts. 14. kompromiss par pret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 pret atturas pieņemts, 115. par pret. Kas ir par? Pret atturas pieņemts. 116. 116. Nu, tagad par 116. Kas par? pret atturas pieņemts. 117. par pret atturas pieņemts. 118. par pret atturas pieņemts. 119. par pret atturas pārbaudīsim 119. Beidzam balsot. 36 balsis pār, 28 pret, pieņemts. 120 pret. Šķiet noraidīts, bet nobalsosim elektroniski par 120. To. Beidzam balsot. 28 balsis pār, 37 pret, noraidīts. 112 par pret atturas. Šķiet, ka noraidīts, bet balsosim elektroniski. 112. Beidzam balsot. 28 par 34 pret noraidīts. Tagad noslēguma balsojums elektroniski par atzinumu projektu ar grozījumiem. Sākam balsot. Beidzam balsot. 20, 52 balsis pār, 5 pret, 9 atturējās, sveicu referentu. Lūdzu,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 Jetzt haben wir noch eine schwierige, langwierige Abstimmung. Vēl viens balsojums, pancērī, protokols, ziņojums. Es nedošu pancērī kungam vārdu, lai vēl visu nesarežģītu. Kas ir par? Nē, jābalso elektroniski. Beidzam balsot. 60 balsis par, 2 pret, 3 atturējās. Paldies! Un tagad elektroniskā balsošana ir beigusies. Wir kommen nun zur Diskussion des UN-Berichtes den wir das letzte Mal haben verschieben müssen, wenn ich mich richtig erinnere. Tagad apspriedīsim ANO ziņojumu. Mūsu referents ir Vairēnen kungs. Viņš toreiz piekrita atlikt šo ziņojumu, un tagad gribētu dot viņam vārdu, lai viņš var izteikties. Un tādējādi viņš varēs mums izstāstīt par savu ziņojumu gribētu uh, vienlaikus pateikt, ka jau rīt, ne parīt, uh, ir 12. pa dienu um, iesniegšanas termiņš grozījumiem. 12. oktobrī mēs vēlreiz to skatīsim un 13. oktobrī balsosim par to un pēc tam novembra 2. plenāra sēdē tas tiks izskatīts. Vai jūs piekrītat uh, šim laika grafikam? Lūdzu, Vairenen kungs, jums vārds. Mr. Chairman, Priekšsēdētāji, man tiešām bija iespēja jau stādīt priekšā savu ziņojumu, bet toreiz mums nebija laika to apspriest. Tāpēc uh, īsi atkārtošu savus ievadvārdus. Ideja par uh, ziņojumu sastādīšanu, kas ir pašinstīvs ziņojums attiecībā uz Eiropas Savienības globālo lomu radās septembrī pagājušajā gadā, kad eh, Kevins Vatkins iesniedza ziņojumu par eh, Eiropas domātņu grupu un par mūsu kopējām interesēm un par to, kāpēc eh, Eiropas problēmām ir vajadzīgi globāli risinājumi. Un balstoties uz šo diskusiju, es izstrādāju priekšlikumu uh, ka mums vajadzētu izstrādāt uh, ziņojumu par globālo lomu, kāda ir Eiropas Savienībai. Vēlāk ziņojuma aptvērums tika ierobežots uz uh, Eiropas Savienības lomu ANO, proti kā labāk sasniegt uh, Eiropas Savienības ārpolitikas mērķus. Šis ierobežojums uh, praktiski neko daudz nemainīja, nebija izšķirīgs, jo apvienotās nācijas un ANO sistēma aps, aptver visu daudzpusējo globālo sadarbību. Kas šajā uh, ziņojumā pietrūkst, ir divpusējās attiecības starp Eiropas Savienību un valstīm ārpus Eiropas un valstu grupām ārpus Eiropas bet šajā ziņojumā tiek skatīta visa veida daudzpusējā globālā sadarbība. Ziņojuma struktūra ir eh, tāda, ka tas sastāv no trim uh, elementiem. Pirmajā daļā tiek runāts par Eiropas Savienības ārpolitikas mērķiem, kas balstīti uz līgumiem. Es domāju, ka ir svarīgi skatīt šos mērķus kā pamatu un tad raudzīties, kā tos varētu uh, censties sasniegt ANO sistēmā. Un tad tiek īsi uh, stāstīts par ANO sistēmu, un pēc tam tiek izteikti priekšlikumi par to, kā stiprināt Eiropas Savienības lomu uh, ANO sistēmā. Ziņojums iekļauj priekšlikumus uh, par to, kā stiprināt drošības padomi, um, kā veikt drošības padomē reformas. Ziņojums atkārto Eiropas parlamenta jau pieņemto pozīciju par to, ka Eiropas Savienībai vajadzētu būt pastāvīgai, pastāvīgai vietai drošības padomē. Uh, Es nedomāju, ka šis priekšlikums ir ļoti realistisks, bet tā kā tā ir jau sena parlamenta pozīcija, to iekļāva arī ziņojumā. Tad ir arī ideja, ka mums vajadzētu veidot jaunu, svarīgu institūciju uh, ANO sistēmā, ko varētu nosaukt par ilgspējīgas attīstības padomi, kas uh, skatītu visas uh, politikas, izņemot drošību, ko skata drošības padomi. Un status un sastāvs varētu būt līdzīgs drošības padomē ar pastāvīgajiem un pagaidu locekļiem. Es gribētu piedāvāt šajā ilgspējīgas attīstības padomē neparedzēt veto tiesības. Un ir arī priekšlikums, ka vajadzētu veidot pasaules parlamentu. Esmu jau dzirdējis kritiku par to. Cilvēki saka, ka vajadzētu sākt ar parlamentāru asambleju. Varbūt, ka vēlāk mēs varētu izstrādāt kompromisu, ka parlamentārā asambleja varētu būt pirmais solis, un tad ilgtermiņa mērķis varētu būt uh, Uh, izveidot pasaules parlamentu. Protams, ka tā ir tāda ideālistiska ideja, bet uh, mums varbūt vajadzētu būt nedaudz ideālistiem. Svarīgākie panti 12, 13, 14 ziņojuma noslēgumā, kur tiek atbalstīta darba organizācija klasteros uh, komisijā. Uh, un augstie pārstāvēji komisijas vicepriekšsādātājai vajadzētu dot uzdevumu koordinēt Eiropas Savienības ārlietu politiku. Te tiek uzsvērts, ka eh, globālas dimensijas politikām būtu jābūt galvenajām šajā klasterī. Ziņojums piedāvā arī Eiropas parlamentam paredzēt tādu pozīciju, kas ļauj tam uh, risināt šos eh, izaicinājumus tādā pašā visaptvarošā veidā un um, attiecīgi organizēt savu darbu. Tiek teikts arī, ka ārlietu komitejai būtu jāuztic eh, visi ārpolitikas eh, jautājumi. Un visbeidzot, uh, Ziņojuma projekts aicina padomē un komisijai domāt par šo pieeju un katru gadu ziņot parlamentam par Eiropas Savienības globālo lomu. Tādējādi mums būtu iespēja katru gadu ieņemt eh, kaut kādu pozīciju attiecībā uz Eiropas Savienības globālo lomu. Esmu sastādījis ziņojumu tādējādi, ka tas koncentrējas uz uh, principiem un uh, galvenajām politikas jomām. Es ceru, ka grozījumi nebūs pārāk detalizēti, tā kā mums jau ir uh, uh ikgadēji ANO ziņojumi. Es domāju, ka šajā ziņojumā mēs varētu koncentrēties uz uh, ziņoja uz principiem un uh, idejām par to, kā stiprināt Eiropas Savienības lomu ANO sistēmā un stiprināt mūsu lomu kopumā. Tas bija principā tas, kas ir šajā ziņojumā, un tagad ar prieku uzklausīšu jūs komentārus un uh, ieteikumus un uh, tad mēs varēsim kopīgi varbūt vienoties par kompromisiem. Man jau bija iespēja tikties ar dažiem ēnu referentiem. Es visus uzaicināju uz uh, sanāksmi, bet um, ne visi varēja ierasties. Protams, ka mums būs uh, vēlāk vēl iespēja šos uh, grozījumus apspriest. Tagad uzklausīšu diskusijas priekšsādātāju kungs. Merci infiniment, monsieur le président. Paldies, priekšsēdētāji. Arno Daranžāna kungs nevar šodien būt klāt, tāpēc es prezentēšu viņa uh, ieteikumus, uh, to, ko viņš gribētu teikt, un es arī pilnībā piekrītu viņam. Mans kolēģis vispirms gribētu pateikties referentam par viņa ziņojumu un paveikto darbu. Uh, un viņš labprāt eh, sadarbotos ar eh, referentu, lai uzsvērtu dažus eh, tekstā aspektus, kas varbūt nav pietiekami izstrādāti, un viņš iesniegs virkni grozījumu, lai panāktu to, ka galvenokārt šajā ziņojumā tiktu runāts par ārlietām. Un vajadzētu arī vairāk uzsvērt Eiropas Savienības ārpolitikas mērķus, uh, un izaicinājums, ar kuriem šobrīd saskasar, saskaramies, un arī jārunā par to, kā labāk pie tā strādāt ANO ietveros. Un Danžāna kungam šķiet, ka pārāk daudz tekstā tiek runāts par ANO reformu un par šo ilgspējīgas attīstības padomi, vajadzētu drīzāk runāt šeit par Eiropas Savienības ārpolitiku. Būs arī uh, grozījumi, kuri uh, gribētu vairāk uzsvērt uh, Eiropas Savienības lomu ANO un jo īpaši uzsvērt uh, finansiālo un personālu iesaisti miera operācijās, kuras izno dalība valsts. Un vajadzētu arī atzīmēt, kādas operācijas eh, KDP ietvaros veica Eiropas Savienība un arī EU tēm eh, Somālijā, Malī un eh, citur eh, arī liecina par labo sadarbību starp ANO un Eiropas Savienību. Un arī ārlietās ANO un ES attiecības ir ļoti būtiskas, un arī ar dažādām aģentūrām notiek sadarbība. Runājot par ANO drošības padomes reformu, Danžāna kungs uh, atzīmē, ka uh, ziņojumā uh, tiek saglabāta oficiālā Eiropas parlamenta pozīcija, proti, ka mums ir jābūt pastāvīgai vietai. Bet pirms šāda reforma ir veikta, ir svarīgi panākt, lai tās valsts, kurām ir pastāvīgi lomdrošības padomi, instruētu citas valstis. Un uh, ir jāuzsver arī tas, ka dalību valstīm ir labāk jāsaskaņo savas pozīcijas ārlietu politikā, Eiropas Savienības kontekstā. Un uh, tas ir ļoti svarīgi, ja mēs vēlamies, uh, lai Eiropas Savienība cieši sadarbotos ar ANO drošības padomi. Uh, Un uh, ir arī runa šajā ziņojumā par uh, to, ka augstā pārstāv varētu piedalīties uh, ANO drošības padomas diskusējās. Tas bija tas, ko Danžāna kungs gribēja teikt, un kā jau es sākumā teicu, pilnībā viņam piekrītu. Piebildīšu vēl vienu uh, lietu, jo zinu, ka Vainidēna kungs ir arī attīstības uh, komitejas priekšsādātājs, es arī esmu šajā komitejā, un es zinu, ka viņš ir uh, ilgspējīgas attīstības padomes uh, idejas atbalstītājs. Un es gribētu uzsvērt, ka vajadzētu arī mainīt uh, uh organizatorisko struktūru, lai uh, um, uh, ņemt vērā ilgtspējīgu attīstību, bet tomēr man ir uh, šaubas, vai šāda padome varētu strādāt, jo ir jau arī uh, citas organizācijas, kā piemēram PTO un tā tālāk. Paldies, ka man uzklausījāt. Paldies! Es vēlētos pateikties referentām par ļoti labi sagatavotu ziņojumu, saka Postas kundze. Un es uzskatu, ka šis ziņojums kļūs par pamatu tam, lai mēs atkal un vēlreiz uzsvērtu to, cik svarīgi ir kopīga darbība visiem e, Eiropas Savienības pilsoņiem, un ka Eiropas Savienība runā vienā valodā par cilvēktiesībām starptautiskās organizācijās. Uh, Ir ļoti, ļoti svarīgi, lai apvienotās nācijas turpinātu reformēties, reformēties un lai Eiropas Savienība dotu savu ar tevu šajā reformu procesā. Eh, diplomātija ir eh, viens no būtiskākajiem Eiropas Savienības eh, ārlietu politikas instrumentiem, un es ceru, ka šis instruments tiks izmantots ar apvienotajās nācijās, un to vajadzētu vairāk atspoguļo šajā ziņojumā. Uh, Eiropa spēlē būtisku lomu starptautisku konfliktu risināšanā, un es ceru, ka tā saucamie agrīnās brīdināšanas mehānismi tiks izstrādāti sīkāk. Un esmu pārliecināta, ka par cilvēktiesībām mēs nevaram turpmāk, mēs nevaram iestāties un runāt pārāk maz. Protams, ka um, 1325 apvienoto nāciju rezolūcijas īstenošana reālajā dzīvē ir ārkārtīgi svarīga, kurā runa iet par sieviešu un bērnu iesaistīšanu ilgspējīgi mieru procesos. Ir ārkārtīgi svarīgi uzsvert arī to, cik svarīgi ir e, caurskatāmību iekļaut arī reformu procesā. Nākamgad tiks izvirzīts jauns ģenerālsekretārs apvienotajās nācijās, un es ceru, ka tā būs sieviete nākamā apvienoto nāciju vadītāja. Šajā postenī nekad sieviete nav bijusi, un es domāju, ka ir pienācis pēdējais laiks. Vēl vēlētos pateikt, ka um, kodolieroču neizplatīšana ir viena no Eiropas Savienības uh, prioritātēm un ģenerālās asamblējas 16. sesijā par to būtu jārunā. Eiropas Savienība uh, apvienoto nāciju moratorijos ir spēlējusi būtisku lomu piemēram, nāves soda atcelšanā, un tas ir ļoti svarīgi. Eiropas Savienībai ir jāturpina aktīvi iestāties par vienlīdzību, uh, vienprātību un iestāties par minoritātēm. Es eh, ceru, ka par eh, geju, lesbiešu, transseksuāļu un biseksuāļu tiesībām eh, pirmo reizi par to tika runāts speciālā sēdē 24. augustā. Un es tiešām ceru, ka mūsu sadarbība ar Veurinen kungu būs veiksmīga un esmu jūs rīcībā. Uh, thank you, uh, Mr. Chairman. Well, um... Paldies, priekšsēdētāja kungs. Uh, jā, protams, uh, Tas ir dokuments, par kur mēs debatēsim, un tajā parādās vairākas šķautnes, un redzēs, vai šīs šķautnes tiks izstrādātas sīkāk nākotnē vai nē. Tad ir tādas, kuras mums varbūt ir pieņemams uzreiz, ir tādas, kurās mums vajadzētu vairāk atbalstu, bet eh, vairum šā ziņojuma tēmu jau nav par Eiropas Savienības patreizējo spēju, ko darīt eh, apvienoties nācijās vai citās starptautiskās organizācijās. Šis ziņojums ir tās reformu priekšlikums apvienotajās nācijās, un runāsim atklāti, tas tomēr ir ārpus referenta mandāta. Tā tad, protams, ECR vienmēr ir iestājusies par daudzpusējību arī apvienoto nāciju līmenī un ir vesela virkne joma un nozaru, kur e, valstis ļoti veiksmīgi var darboties vienas pašas un valstīm nevajag nedz apvienotās nācijas, nedz kaut ko citu, piemēram, miera procesa stiprināšana, cilvēktiesību un tā tālāk un tā joprojām. Bet, eh, protams, Es nedomāju, ka tam vajadzētu būt būtiskākajam pavadienam šajā ziņojumā. Nākamais. Mūsu politiskā grupa jau zina, ka agrāk vai vēlāk eh, apvienotu nācijas struktūrās ir jāīsteno reformas, bet, eh, protams, Mēs nesam par to, lai patreiz drošības padomē sēdošās dalību valsts, kuras tur sēž nepārtraukt un nepakļaujas rotāci, rotācijai, mēs tomēr iebilstam pret to. Un eh, es nedomāju, ka Eiropas Savienība vajadzētu pašai savu vietu drošības padomē. Varbūt, ka Vācija tad drīzāk varētu sēdēt drošības padomē kopā ar Indiju un Japānu bet eh, jautājums par pilnīgi jauna institūta izveidi, tā saucamais ilgspējības padomas izveidi, ir ļoti interesanti, nebija par to dzirdējis iepriekš. Saprotu, ka referents pats sev sit uz pleca, ka viņš ir izgudrojis jaunu konceptu un jaunu ideju, bet man tas nepārliecina vide, sociālais jautājums un ekonomika apvienotajās nācijās jau darbojas savu veidu ekosoks, un es nedomāju, ka vajadzētu šeit nākt klajā ar jaunu institūtu. Es eh, domāju, ka mana politiskā grupa nevarēs šo ziņojumu pieņemt tādā redakcijā, kā tas ir, un tomēr um, vēlētos uzteikt referentu par uh, inovatīvajām idejām, par jaunradu, kas ir šajā ziņojumā, bet šobrīd apvienotās nācijas ir sava veida paralizēts jautājums, jo līdz ko kāds nāk klajā ar kādu ideju, drošības padomē vai pilnajā ģenerālajā asamblējā, tā uzreiz kaimiņi iekla, iestājas par kaut ko pavisam citu, vai runa būtu par kodolu reaktoriem vai par bēgļu izm izmitināšanu. Bet, kā jau es teicu, mana grupa nevar atbalstīt to ziņojumu. Kaut arī ir lietas, kas man tajā ļoti patīk. Thank you, Chair. Paldies, saka Lokvierens kundze. Šajā ziņojumā, kā jau šeit izskanēja, parādās vairākas interesantas idejas. Un tomēr es um, ar ļoti, ļoti lielu piesardzību izturos pret idejām iet pārāk tālu reformu procesā apvienotajās nācijās varbūt kafed darba grupā mēs varētu e, parunāt par to, ko darīt. Un e, mēs darba grupā, kurā mēs tā kā runājam par šiem jautājumiem, mēs neesam tikušies pēdējo divu gadu laikā. Ziņojumā man patīk atsauce uz to, ka Eiropas Savienība vienmēr ir priekšējās rindās cīņā par cilvēktiesībām, un tomēr ziņojumā vairāk vajadzētu uzsvērt cil tādu cilvēktiesību jautājumu. Man ir vairāk priekšlikumu, visus nenolasījuši, varbūt idejas vai ieskicējumi. Tas, ka apvienot, tas, ka, am, tas, ka Eiropas Savienība vienmēr ir iestājusies par dažādu starptautisko tiesu kompetenci starptautisku cilvēktiesību risināšanā, protams, ir apsveicams, bet cilvēktiesība tiesa veiksmīgi ir devusi savu artavu arī Eiropas Savienības sasniegtajā cilvēktiesību ievērošanā visā pasaulē. Vēl bez tam es vēlētos ierosināt, lai šis ziņojums mudinātu revīzijas palātu izvērtēt to, kā Eiropas Savienība ir devusi savu ieguldījumu konfliktu zonu konfliktu risināšanā. Mums vajadzētu izveidot strateģiskāku skatījumu attiecībā pret eh, ANO aģentūrām un pret eh, šo aģentūru īstenotajiem ārējiem finanšu instrumentiem. Un, eh, protams, Eiropas Savienības delegācijas un vizītes tā saucamajos nestabilajos reģionos arī ļaus labāk atpazīt ES. ES ir būtisks ANO sadarbības partners arī krīzes eh, pārvaldības jautājumos. Un Mogrīnī kundze jau nu vienreiz vien ir teikusi, ka drošības padome ir izveidojusi kopīgu paziņojumu kopā ar ES, lai stiprinātu starp institucionālās attiecības strateģiskās partnerības nozarēm. Ziņojumā parādās arī Eiropas Savienības loma ieroču tirdzniecības kontrolē, un eh, Fosts kundze jau arī teica, ka eh, iesniegs vairākus grozījumus, un, eh, protams, ANO ģenerāla asamblija ir pieņēmusi vadlīnijas par ieroču tirdzniecību, un apvienotās nācijas iestājas par šās konvencijas īstenošanu, un arī šeit Eiropas Savienībai būtu kas sakāms. Visus savus iesniegtos grozījumus šeit nepieminēšu, bet pēdējais, ko vēlētos pateikt - starptautisko tiesību īstenošanas stiprināšana. Kā uh, interpretēt starptautiskās tiesības, piemēram, visām tiesībām ir jātiek skatītām gan arī visām caur cilvēktiesību prizmu. Grazie, Presidente. Sicuramente questa relazione. Paldies. Šis ziņojums uz, ir ļoti liederīgs, piedāvā daudz domu, ideju kā, par to, kāda ir Eiropas Savienības loma. Uh, un ko var darīt, lai novērstu uh, apvienoto nāciju darbības trūkumus, kādi vēl ir. Kas man sevišķi interesēja, tas ir priekšlikums par to, ka Eiropas Savienībai vajadzētu būt vietai ANO drošības padomē. Šim jautājumam jāpaliek atklātam, lai. Frant Vācijas un Anglijas vietas, nu, protams, šajā padomē ir, bet varbūt arī reģionālās, um, arī reģioni varētu būt nu, pārstāvēti. Šķiet, ka šobrīd ir tā, ka veto tiesības šajā padomē Eh, bloķē, nu, tā kā bremzē padomes darbību. Ir zināms, ka jābūt vienbalsīgiem balsojumiem un parasti šī vienbalsība tiek prasa daudz laika, lai vispār līdz tai nonāktu. Un interesanta loma ir paredzēta arī augstajai pārstāvēji Tas ir vērtējams pozitīvi, bet vajag, mums vajag tomēr kaut ko vairāk nekā vienkārši koordināciju. Ir, tirniecības politika ir jāsaskaņo ar citām politikas jomām. Un bez tam mums jārūpējas par to, lai tirzniecības politika būtu kopējās ārpolitikas um, lai tā kalpotu kopējai ārpolitikai, nevis otrādi. Un bez tam šajā ziņojumā. Es neizanalizēšu visu, kas šeit ir. Te tiek piedāvāts arī uh, reformēt uh, ģenerālo asambleju, kas varētu darboties kā pasaules parlaments, kas tiešā veidā īsteno iedzīvotāju gribu, bet šādam parlamentam tad vajadzētu būt arī jātiek ievēlētam, uh, un šī perspektīva nešķiet īpaši reāla. Labākajā gadījumā te mēs varētu sastapties ar dažādiem pārkāpumiem vēlēšanās. Paldies referentam, mums būs grozījumi priekšlikumi, lai, nu, es izklāstīšu tos arī gro, rakstiskos grozījumu priekšlikumos. Paldies! Nākamais runātājs. Es pavisam īsi lūdzu vārdu, Makalisterkungs. Es esmu AFCO referents atzinumam par šo ziņojumu. Un mums ir arī uh, daži grozījumi priekšlikumi ienākuši. Ar ēna referentiem es tos izskatīšu, bet domāju, ka somu kolēģa ziņojums ir ļoti apjomīgs un sabalansēts, bet viens punkts man interesē īpaši. Gribam norādīt, ka Eiropas Savienība un tās dalība valstis ir svarīgākais finansējuma avots ANO. Un tas nozīmē, ka um, nepieciešama lielāka skaidrība un caurskatāmība par to, kas ar naudu notiek. Un apvienotās nācijas un komisiju vēlamies aicināt tomēr savgādāt plašāku informāciju par to, kā nauda tiek izmantota. Ano. Sorry. Ah. Thank you. Uh, I, I... Paldies, nākamā runātāja. Gomešas kundze. Jautājums par drošības padomu. Tas nav vienkārši centrālais jautājums. Uh, Tas nesaistās tikai ar efektivitāti ANO, tas apliecinātu to, ka Eiropas Savienība spēja būt efektīva. Protams, ka Eiropas Savienība ir vajadzīga vieta drošības padomē, lai tā varētu politiskā līmenī koordinēt savu darbību, runāt uzstāties vienā balsī. Tas ir svarīgi visas Eiropas Savienības interesēs. Un ņemot vērā situāciju Sīrijā un citās valstīs, ir skaidrs, ka mums ir jāreformē šī veto sistēma. Mēs, mums nevajadzētu iedomāties, ka šeit var izmantot tādu ļoti šauru, ierobežotu pieeju. Uh, UNHCR šajā krīzē darbojas ļoti aktīvi un arī sekmīgi, bet, kā sacīja Guteresa kungs, mēs, mums ir jāaizturpina aizstāvēt startautiskās tiesības un jāraugās, kā tās tiek ievērotas. Kāds runāja arī par bezpilotu lidaparātiem un uh, Briti izmanto uh, šo tehnoloģiju um, mērtiecīgām uh, cilvēku nogalināšanām, un šeit mēs nevaram visu uzlikt uz atbildību uz tehnoloģijas. Šeit tiek pārkāptas startautiskās tiesības, un Mogherīnī kundzei arī vajadzētu daudz um, striktāk un uh, karēvīgāk uzstāties ir jākonfrontē dalību valstis ar to pārkāpumiem. Mēs zinām, ka situācija Eiropas Savienības popularitātes ziņā nav īpaši spoža. Mums ir jāparāda dalībvalstīm, ka viņām ir atbildība arī par to, cik sekmīgi varēs reformēt drošības padomi ANO. Uh, Un paldies! Kārverkungs. Thank you, Čel. Paldies, priekšsādētājs. Vispirms gribētu pateikties Rēnan kungam un tuvojas uh, referendums par uh, Lielbritānijas dalību Eiropas Savienībā. Šis ziņojums ļoti labi parāda, par ko tad ir runa Eiropas Savienībā. Te ir runa par attiecībām ar ANO, un tā ir vēl viena varas sagrābšana. Un dažās jomās ir vēlme uz dalībvalstu rēķina palielināt e, Eiropas Savienības e, lomu. Šeit ir runa arī par pasaules valdību Un tas piezī, pierāda, ka uh, referents ir uh, pārāk liels ideālists un arī grib uh, vienkārši izšķērdēt līdzekļus. Uh, runājot par Britu un Franču uh, uh, pastāvīgo vietu drošības padomē, uh, to uh, grib aizstāt ar Eiropas Savienības uh, pastāvīgo vietu. Tas vienkārši uh, būtu līdzekļu izšķērdēšana un neveicinātu stabilitāti. Apvienotā karalista un Francija bieži vien nav viensprātis, bet drošības padomē vismaz ir pieņemti uh, Eh, ir iespēja pieņemt eh, ātrus lēmumus, un to mēs nevaram teikt par Eiropas Savienību. Arī NATO, eh, Lielbritānija un Francija ir būtiski partneri. Kā tas var būt Eiropas Savienības interesēs atteikties no divām pastāvīgajām vietām un saņemt tā vietā vienu? Lielāks svārs drošības padomē taču ir dalību valstu interesēs. Un nerunāsim nemaz par uh, drošības padomes eh, pagaidu vietām. Es nevaru pietiek, tātad es eh, gribētu uzsvērt, ka drošības padome ir ļoti eh, svarīga organizācija. Eiropas Savienība nav kodolvara, un mēs nevaram spēkoties ar Krieviju. Un es domāju, ka uh, ieteikumi varētu novest drošības padomu pilnīgā uh, paralizācijā. Ja mēs nevaram atrisināt paši savas problēmas, kāpēc uh, Eiropas Savienībai vajadzētu dot lielākas iespējas iesaistīties uh, krīžu risināšanā uh, globālā mērogā? Priekšlikums, ka uh, Eiropas Savienības delegācijas varētu uzņemties papildus uh, atbildību uh, Kāpēc mainīt kaut kādu sistēmu, kas jau darbojas? Un kāpēc nevar būt vienkārši tā kā ir, ka ir vēstniecības dalībvalstīs, kāpēc ārējās darbības dienestam ir jājaucās šajos uh, dalībvalstu uh, jautājumos un pilnvarās? Uh, viņi vienkārši mēģina attaisnot savu eksistenci. Sastajā punktā ir runa par organizācijām, kas nav uh, vajadzīgas, un astotajā punktā runa par Pasaules bankas uh, kontroli. Viņi uh, ir tāpat jau laba organizācija, viņiem nav nekas, ko iemācīties no Eiropas Savienības. 11. punkts piedāvā nevajadzīgas uh, reformas ANO. Priekšsēdētāja kungs, manuprāt, es esmu pietiekam pateicis. Paldies. No Mr. Kovačev. Kovačeva kungs lūdzu. Paldies priekšēdētāji. Paldies arī referentam par šo interesanto projekta ziņojuma projektu. Es gribu dalīties sekojošās pārdomās. Protams, mums ir vajadzīga aktīvāka loma drošības padomē saistībā ar drošības uzturēšanas jautājumiem vidējos austrumos, tuvajos austrumos un citur. Nekādas ziņas neesam saņēmuši šajā sakarā no ANO un jādomā varbūt par mums tur ir aizmirsuši. Un tāpat kā Eiropas Savienībai mums ir aktīvi jāsekmē ANO reformēšanas process, protams, vienojoties ar padomi par to, kādas konkrēti šīs reformas varētu būt un kā tās praksē varētu izskatīties. Uh, mums ir jāvienojas par virkni reformu attiecībā uz to, ko Eiropas Savienība vēlētos panākt Eiropas Savienības līmenī. Lai nebūtu tā, ka šī padome būtu tā kā morāli nenovacotu pamazām. Un Uh, drošības padomē ir jābūt arī iespēja uzņemt jaunus dalībniekus vai mainīt noteikumus atbilstoši situācijai. Runājot par uh, ANO ģenerāla sekretāra ievēlēšanas procedūru, mums ir jāturpina aizstāsti, aizstāvēt sava pozīcija. Tā pirmo reizi varētu būt arī sieviete, kāpēc ne? Paldies! Gracias, presidente. Paldies, priekšādātāji. Runā Milāna Monakungs. Šis ir ļoti ambiciozs ziņojums. Tiešām te ir daudz jaunu ideju un ambiciozs tas ir tāpēc, ka attiecas uz Eiropas Savienības lomu ANO un ka tai ir jākļūst spēcīgākai vai izteiktākai, runa ir par ANO kā tādu apvienoto nāciju organizāciju un nepieciešamajām reformām šai organizācijai. Divi, tie divi aspekti, kas raksturo šo ziņojumu. Vēl es gribētu kritizēt divas lietas tas šis pasaules parlaments, un te ir tomēr jādomā ar skaidru galvu. Ilgtermiņā varētu jau tam visam piekrist, bet tomēr nezinu, vai šī ir īstā vieta, kur uh, kaut ko tādu lemt, un vai tas ir galvenais šī ziņojuma uzdevums pieprasīt pasaules parlamenta izveidi. Mums droši vien ir arī citi būtiskāki jautājumi, kas jārisina. Es piekrītu idejai, kas, kas nosaka, ka Eiropas Savienībai varētu būt vieta drošības padomē. Tas ir ilgtermiņa projekts Un arī te ir tomēr jābūt saskanībai un mums jāpanāk vienprātība šai iecerēji. Un vēl mums jāpadomā arī par to, vai vajadzētu izveidot tādu padomi ilgtspējīgai attīstībai. Ekosok ir inf, eh, arī ir izgājis reformu procesu. Es nezinu, vai ja šī padome tiktu izveidota un arī pasaules drošības padome, kurā būtu deviņas vietas un tad vēl viena padome būtu izveidota, nezinu, vai šī ideja ir pelnījusi atbalstu. Vai tas vispār ir reāli tuvākajā laikā? Kā es jau sacīju, nevērtēju šo ideju īpaši kā labu. Un vēl, ko es gribēju pateikt, efektīvi mehānismi jau pastāv Eiropas Savienībai, vienkārši nepieciešama labāka koordinācija arī ANO ietvaros. Es runāju par 34. pantu, un ja mēs runājam par drošības padomi, tad tur, protams, ir iespēja vienoties un aprunāties, bet koordinācija ar augsto pārstāvi, te ir jāatzīst, ka dalību valstīm ir jāspēj koordinēt sava darbība, lai Eiropas Savienība varētu runāt vienā balsī. Tā es vērtēju šo ziņojumu, tajā ir daudz jaunu, interesantu ideju. Paldies! Jā, vielen dank. Paldies. Gribu runāt tikai par vienu aspektu. Tā ir iespējamā pasaules drošības padomes reforma vai reformēšana. Negribu izteikt nekādus pieņēmumus, bet ja tā reformas tiešām būs, tad mēs varam rēķināties ar to, ka piecu pastāvīgo locekļu loma protams, mainīsies. Neatkarīgi no tā, vai šīs piecas valstis uh, saglabās savu lomu, kādas tās bija, kāda tā bija 45. gadā. Bet, ja mēs runājam par to, kas varētu notikt tālāk, uh, tad valstī kā Indija arī ir jādod pastāvīgā locekļa vieta, un vēl interesanti man šķiet ideja, ka reģionālās organizācijas varētu tikt pārstāvēts, un jautājums ir par to, vai tām būtu veto tiesības. Ja Eiropas Savienība saņemtu vietu vai Āfrikas Savienība vai arī ASEAN, tad Varbūt eh, balsi viņām varētu dot tikai tad, ja būs garantēts, ka viņas arī balsos vienoti savās robežās, ka viņas spēs vienoties par um, vienbalsību. Un, un tad, ja šajā padomē joprojām atradīsies uh, divas Eiropas Savienības valstis, tad jautājums paliktu, vai tās balsotu saskaņā vai pretrunā ar to, tā, kam tās ir piekritušas Eiropas Savienībā. Un runājot par Eiropas Savienības lomu pasaulē, tad jāsaka, ir arī citi reģioni, pasaulē, kas, kam ir liela nozīme pasaules mērogā, un ja mēs spēsim vienoties par vienotu nostāju Eiropas Savienībā, tad ar laiku varētu izveidoties konstelācija, kurā uh, valstu uh, savienību un reģionu pārstāvība ANO varētu kļūt tāda harmoniskāk un taisnīgāk, attiecinot to arī, vai dodot iespējas arī Āfrikas Savienībai un citām lielām starpvalstu organizācijām. Paldies! Like thank, uh... Paldies! Es uh, vēlētos pateikties kolēģiem par interesantajām idejām, kas izskanēja šajās debatēs. Es ar ļoti lielu interesi um, izlasīšu jūs iesniegtos grozījumus un diskusijās ar ēnu referentiem, kuras ir paredzēts tuvākajā laukā, laikā, protams, arī turpināsim runāt un diskutēt par to. Varbūt tikai vēlreiz par šā ziņojuma būtiskāko tēmu. Galvenā ideja, protams, ir stiprināt apvienotās nācijas kā sistēmu, lai tām būtu iespēja labāk eh, koordinēt globālā līmenī visas politikas, kuras eh, ANO var izveidot. Un tāpēc eh, mums vajadzētu izveidot pastāvīgu drošības padomi. Ideja nu nemaz nav jauna. Jau 92. gadā un arī Rio konferencē parādījās šī ideja bet apvienotajās eh, nācijās uz kompromisiem neizgāja neviens, un efektīvus eh, rezultātus sasniegt toreiz nebija iespējams. Es uzskatu, ka šādas eh, padomas, pastāvīgas padomas izveidošana ir ļoti būtiska. Cits varbūt jautājums ir, kā Eiropas Savienība var tieši vai netieši ietekmēt apvienotās nācijas par drošības padomu patiesībā ir ļoti grūti runāt vēl par lielākām reformām, jo apvienotā karalista un Francija nav gatavas atteikties no savas pastāvīgās vietas un, protams, kā arī citas ne Eiropas Savienības valstis nav gatavs tā kā atteikties no sava, vai arī kaut ko citu piedāvāt, lai Eiropas Savienība sēdētu drošības padomē. Līdz ar to šis jautājums nav vispār netiek šobrīd risināts un nav atrasināms, bet es tikai pateicu, ka būtu ļoti labi, ja mums būtu Eiropas Savienībai kopumā šāda vieta ja būs šis ilgtspējīgās attīstības padome, tad daudzas valstis - Indija, Brazīlija, kuras uzskata, e, ka viņām būtu jābūt e, pastāvīgai vietai drošības padomē, tad šajā ilgspējīgas attīstības padomē viņas varētu būt kā pastāvīgās loceklis. Un, protams, e, šajā padomē Eiropas Savienībai būtu sava vieta, un tāpēc šī jaunā ideja, šī jaunā arhitektūra, to vajadzētu izvērtēt. Un tas arī šajā ziņojumā parādās, tātad kā mēs varam labāk īstenot Eiropas Savienības ārpolitikas mērķus. Viens ceļš ir uzlabot mūsu pašu īstenotās politikas, un otrs eh, darboties caur ANO sistēmu. Kā jau teicu, ar lielu interesi izskatīšu grozījumus, ar lielu interesi gatavošos un piedalīšos eh, ēnu referentu diskusijās. Un eh, šeit es varētu varbūt komentēt vēl un vēl, bet tomēr to nedarīšu. Tiekamies nākamreiz. Paldies! Iesniegs, paldies! Paldies, eh, referenta kungs, bet varbūt varētu uh, vēl iekļaut vienu punktu par Eiropas Savienības uh, uh, ietekmes stiprināšanu. Vajadzētu runāt par redzamību. Uh, Daudzās jomās Eiropas Savienība ir lielākais donors ANO programmām, tā skatā tajā jautājumā, kur apspriedam šorīt, bet neviens to nezin, pat mēs paši to nezinām. Un es domāju, ka e, tie, kuri maksā visvairāk daudzās jomās, e, e, būtu arī jāatzīst, ka tas tā ir. Un, Varbūt, ka šos, šos redzamības jautājumus varētu tur pieminēt, un tas ir arī jautājums par to, kā Eiropas Savienība sevi prezentē. Un, piemēram, ja es redzu bēgļu nometnēs, ka visur tiek rakstīts ANO, un ka tur uh, ir uh, rakstīts Amerikas palīdzības programma vai tam līdzīgi, bet uh, 70% bēgļu nometnēs ap Sīriju uh, ir finansējums no Eiropas Savienības. Tātad mums ir jārunā par uh, Eiropas Savienības redzamību arī ANO programmu ietvaros. Sirsnieks paldies. Uz pāris minūtēm sēdi slēdzu. Un vai mums vēl ir kaut kas pa vidu? Jā, so, das habe ich gesagt. Ah, jā, tā es arī teicu. Antrā šlus is. Uh... Grozījuma iesniegšanas termiņš ir parīt 12. 15 minūtu pauze. Tagad 15 minūšu pārtraukums, un tad ieradīsies Helga Šmita. Es domāju, ka tas būs. Uh, interesanti uzzināt uh, fona informāciju par Irānas vienošanos. Paldies!